Svaigs gaišs pūš Eiropas centrāla bankā. Nevis eh, eh, eh, tā tad valsts parāda audzēšana, bet konstruktīvs dialogs par to, kā mēs varam Eirozonas izaugsmu veicināt, kā mēs varam veicināt dzimumu vienlīdzību ECB lēmu pieņemēju ešalonos. Bet, protams, katrs jauns darbs sāk, kas ar šādu kredītu, taču lūdzu neizšķērdējiet to. Lagāras kundze, Mēs vēlamies no jums redzēt panākums Eiropas centrālajai bankai. Ir Eiropas tautsēmniecība jāveicina, eh, jāizbeidz tās darbības, kas tai traucē. Un tādēļ vēlamies no jums redzēt investīcijas ilgspējībā. Eh, aizdomu likmes ir jāpaaugstina. Lagāras kundze um, ja turpināsiet šādu ceļu centrālu banku uh, vadītāji uh, par to priecāsies, bet vai tauta arī? Tagad Evrenas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, mm, bankas priekšsēdētājs kundze. Ikadējais ziņojums par Eiropas centrālo banku, eh, par ko balsosim rīt, būs pirmais dokuments. Uh, Eh, kur mēs jums nosūtīsim eh, parlamentu vārdā. Es ceru, ka šie ieteikumi kalpos par pamatu regulāram dialogam starp eh, ekon komiteju un jums. Šajā ziņojumā mēs uzsveram, kādi ir izaicinājumi mūsu ekonomikās, un līdz ar to arī Eiropas centrālajai bankai tie ir jāuzņemas. Un jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams uzlabot kiberdrošību, noturību Eiropā, un uh, kiberuzbrukums, ja tas būtu liela apmēra, ir viens no pieciem lielākiem iespējamiem riskiem Eiropas ekonomikai. Tātad ir um, tiešām pienācis pēdējais brīdis atjaunot starptautiskās un Eiropas uh, sadarbības uh, struktūru šajā jomā. Mums uh, ir jāsadarbojas koordinētā veidā lai cīnītos pret digitālās transformācijas izraisītiem riskiem. Uh, um, mums ir jākoordinē mūsu rīcība un jārīkojas. Mums ir uh, jāveicina arī sadarbība starp Eirozonas bankām. Es uh, zinu, Lagardas kundze, ka varu um, rēķināties ar jūsu apņēmīgu darbu šajā virzienā. Paldies! Merci. Wir kommen jetzt zum. Paldies. Tagad būs brīvais mikrofons. Pieteikušies 14 deputāti. Deviņiem varu dot vārdu. Sauksim ar Georgiju Kircu no Grieķijas. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties Mavrītis kungam par izcilo ziņojumu un arī visiem pārējiem, kas strādāja. Vēlu arī Lagardas kundzei stiprināt savu lomu un lai viņai veicās. Man ir divi jautājumi šajā jautājumu gūzmā. Viens saistās ar Grieķu banku sistēmu. Mēs zinām, ka kopš 2018. gada situācija ir uzlabojusies. Taču varbūt jūs īsi varētu pateikt, kādā virzienā tad mēs virzīsimies. Un kas vēl svarīgāks un interesantāks kolēģiem, ir skaidrs, ka mēs pārējām zaļajā virzienā un nepieciešama papildu investīcijas, kas Tarakīs teica 18. gadā un arī vēlāk jāstiprina saturs izdevumiem, valsts izdevumiem, lai tie būtu efektīvāki. Varbūt Lagardas kundze varētu pakomentēt šo Markas kungs. Mārkas. Margarita. Sveic, Mārcis, ar ziņojumu. Paldies, Slavārdas kundzei, kas esat šeit. Mums ir jāprogresē banku savienības un kapitāla tirgus virzienā. Līdz šim progress ir bijis ierobežots. Trešais pīlārs vēl galīgi nav pabeigts. Eiro stiprākā loma nozīmē, ka ir nepieciešama politiskā griba. Ekonomiskā un monetārā savienība ir jāstiprina ar budžeta palīdzību, kas varētu neutralizēt ārējos šokus. ECB šeit ir svarīga loma, tāpat kā cīņā ar klimata pārmaiņām. ECB ir jāstrādā kopā ar citām institūcijām, un citiem dalībniekiem, lai stiprinātu eiro lomu kā rezerves valūtu. Tāpat arī starptautiskās organizācijās. Paldies! Vakarīne! Vakarīne! Nav šeit. Kerejā. Kuks. Paldies! Gribētu pacelt jautājumu par stabilitātes paktu un par to, kā tas ietekmē investīcijas gan zaļajā kursā, gan arī parastās stimulu nepieciešamības jomā. Šai kontekstā komisāri veids stabilitātes un izaugsmas pakta nozīme, vai ECB šeit būs kāda oficiāla loma un nozīme šī ziņojuma un pārskata radīšanā. Ja gribam, lai ekonomika ir dinamiska, šis pakts mūs ierobežo, ierobežo valdības spēju ekonomikā investēt varētu apskatīt arī īru bankas un to procentu likmes mazajiem uzņēmējiem un mājokļiem divas, trīs reizes augstākas nekā citur Eiropā. Paldies! Čau, Ferēra! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kā mēs redzam, monetārā politika nav pietiekama, lai apturētu lejupslīdi ekonomikas attīstībā. Mēs nezinām, kad būs nākošā cenu celšanās, bet zinām, ka ekonomikas provincē, nevis Eiropas centrā, nebūs spējīgas pretoties šādam notikumam. Tāpēc šādi nekonvenciāli līdzekļi rāda, ka šīs valstis faktiski ir ieslodzītas eiro satvarā. Ja mēs runājam par izaugsmi, viss tiek kavēts. Algu līmeņi, tie, kas saka, ka ir nepieciešama izaugsmes politika, tai pašā laikā uzstājas stiepi stabilitātes pakta nosacījums. Tāda ir eiro cena. Mums eirozona ir jāsagrauj, nevis jāvirz uz priekšu. Kas stalda kungs? Paldies, priekšsēdētāji kungs! ceļš uz solidāku un stiprāku monetāro politiku kurus satur daudz jautājums. Ir zināms progress krīzes laikā, bet tagad reformas ir apstājušās. Daži projekti ir parādījušies, bet pamat iezīmes, depozītu garantijas, piemēram, nekur nav tālāk tikusi. Ņemot vērā, ka Eirozona ir visai sliktā stāvoklī, tad vajadzētu domāt, kā samazināt riskus. Domāju, ka mums vajadzētu mazināt finansu fragmentāciju un celt kapitāla iespēju pretoties ārējiem šokiem. Es domāju, ka šeit ir nepareizā pieeja. Mēs nevaram samazināt risku, uh, atliekot parāda kārtošana. Tas nozīmē, ka sistēma joprojām saglabājās ļoti trausla un cena, ko mēs par to samaksāsim, būs liela. Kelī kungs. Vispirms prieks redzēt Lagardas kundzi šeit. Gan Dragī kungs tika sveikts ar to, ka saglabāja Eiropas ekonomiku un eiro stabilā stāvoklī. Man ir viens jautājums, kas man interesē. Mums bija vēlēšanas, un viens no jautājumiem bija pieeja mājokļiem. Mēs jau runājam par, intere, eh, par procentu likmēm, aizdevumiem. Aizdevumiem vispār ir tāda situācija, ka cilvēki, kas ir labi apmaksātos darbos, nevar atļauties nopirkt māju. Ir jautājums, protams, ka ne jau visur ir pieejami mājokļi, bet arī tur, kur tie ir pieejami, trūkst naudas, iespējas aizņemties. Tāpēc cilvēki dzīvo pie vecākiem, un tie ir cilvēki, kam ir labi apmaksātas darba vietas. Viņi nevar nopirkt māju, jo mūsu bankas ir izveidojušas tādus noteikumus, ka tas nav iespējams. Uh, Vai Lagardas kundze varētu dot kādu cerību šiem cilvēkiem tikt pie normāla mājokļa, no normālas algas? Paldies! Huistivēza! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Gribētu pateikties Lagardas kundzei tāpat un Dombrovska kungam arī gribētu izteikt atbalstu ziņojumam, ko izveidojas Mavridas kopā ar savu grupu. Tas ir ļoti visaptverošs ziņojums, kur ir svarīgi elementi, taču papildus varētu minēt tādu lietu, par to runāja jau Fernandes kungs, jaunie instrumenti. Ir skaidrs, ka iepirkumu sistēma, lai sanāktu mērķus, protams, ir nepieciešami kādi nodokļi, taču centrālās bankas loma ir tāda, ka tā var nekonvenciālā veidā īstenot savu mandātu, un te mēs varētu runāt par tiešām investīcijām zināmās eirozonas jomā, Paldies! Līdz ar to mēs noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājiem Dabrovska kungam. Lūdzu, noslēguma vārdiem jums vārds. Priekšsēdētāji kungs, prezidents kundze, šī diskusija ir parādījusi, ka ir liela uzskatu konverģence runājot par šo ziņojumu. Man ir prieks, ka veidojās konsens starp trīs institūcijām. Minēšu komisijas jautājums. Iepriekšējā ziņojumā jūs ieteicāt komisijai un bankai runāt par digitālo valūtas jautājumu. Komisija un ECB tagad analizē potenciālās iespējas saistībā ar šīm schēmām. Nepieciešams papildus darbs, taču ir skaidrs, ka šīs trīs institūcijas, tā izskaitā parlaments, var sadarboties savās funkcijās un lomās. Mēs ceram, ka jūs atbalstīsiet mūsu virzību uz priekšu. Paldies viceprezidentam! Un tagad došu vārdu Lagādas kundzei. Vienlaicīgi vēlētos jums pateikties par jūsu uzstāšanos. Komitejas sēdē tā bija ļoti interesanta un laba. Priekšsēdētāji kungs, parlamenta locekļi, es nezināju, ka te jāstāv, lai runātu, atvainojos, ka nedarīju to no sākuma. Tagad darīšu kā jūs un stāvēšu. Gribētu pateikties par šo dialogu. Tā ir daļa no tā, ko mēs Eiropas centrālajā bankā un eiro sistēmā vēlamies panākt. Proti, runāt ar pilsonisko sabiedrību un tiem, kas pārstāvj Eiropas pilsoņus, parlamenta locekļus. Tā ir daļa no mūsu atbildības pret Eiropas pilsoņiem. Esam pēdējos mēnešos veikuši zināmas izmaiņas, taču pārējot pie stratēģijas pārskata, gribētu uzturēt šo dialogu ar jums un ar Eiropas pilsoņiem. Paldies par to! Es domāju, ka pieskaršos dažiem mūsu stratēģijas jautājumiem. Saistībā ar to, ko jūs jautājat, daudzi no jums ir skāruši monetāro politiku un tās komponentus, ko mēs izmantojam. Un esam izmantojuši kopš 14. gada. Tiem, kas saka, ka šī monetārā politika un nekonvenciālie līdzekļi nav bijuši efektīvi, es jums ieteiktu paskatīties uz iespaidu, ko tie ir atstājuši uz ekonomiku. Tie ir palielinājuši mūsu ekonomikas attīstību. Ja tas nebūtu ticis darīts, situācija būtu sliktāka ir ļoti grūti kvantificēt, noteikt, cik lielā mērā, cik procenti no tā izriet. Taču mēs rēķinām, ka apmēram 2,5 līdz 3 procenti ir pieaugums šo politikas dēļ. Tas arī ir palīdzējis veicināt ekonomiku kopš eiro 2003. gada mēs runājam par inflācijas rādītāju, un šie nekonvenciālie instrumenti kopš 14. gada ir pacēluši inflāciju mazliet. Mēs būtu gribējuši augstāku pacēlumu. Ja būtu izmantoti citi instrumenti, tas tā varētu būt. Bet inflācija inflācija ir mazliet pacēlusies par pusprocentu iespējams. Tas nav slikti, ņemot vērā to situāciju, kāda tā ir. Tie, kas saka, ka inflācija ir pie 1%, janvārī tā bija 1,3%. Tas nav mūsu mērķis, bet tas, protams, ir vairāk nekā 1%. Šie instrumenti palīdzēja mūsu ekonomikai un joprojām palīdz, ja mēs skatāmies uz apjomu, uz jauno finansējumu reālai ekonomikai, gan mājokļiem, gan korporatīvajam sektoram, mēs redzam finansējumu, kas ir ļoti lēts. Un runājot par īru bankām, un to procentu likmēm. Es noteikti paskatīšos šo jautājumu. Taču finansējuma izmaksas ir bijušas zemas. Tās apjoms ir pieaudzis un joprojām pieaug. Komentāri rāda, ka jā, notiek zināma uh, samazināšanās korporatīvajā sektorā, bet ne mājokļu, mājasemniecības sektoram. Uh, Tātad kopumā tas ir atstājis labu iespaidu uz mūsu ekonomikam. Stratēģiskajā pārskatā mēs skatīsimies, cik tas ir bijis efektīvi, bet mēs runāsim arī par to, kāda varētu būt blaknes proti uz pilsoņiem un ekonomiku kopumā. Tas būs daļa no mūsu pārskata. Otrs jautājums, ko gribētu īsi uzsvērt, kā mēs skatīsimies un izmērīsim labumu, ko mēs gūstam no monetārajiem līdzekļiem, tāpat kā negatīviem, ir klimata pārmaiņas. Jūs zinat, ka nevar prasīt Eiropas centrālajai bankai aizstāt valdības darbu un politiku, kā bijusi Starptautiskā valūtas fonda direktore, es varu atgādināt, ka pamat instruments runājot par klimata pārmaiņām ir pareizie izcenojumi. Un Eiropas centrālā banka, neviena centrālā banka to nevar noteikt. Skat, pārskatot stratēģiju, mēs skatīsimies, kur un kā klimata pārmaiņas var atstāt iespaidu uz mūsu politiku vai saistībā ar cenu politiku un kā tā ietekmē šo pamatmērķi vai riska pārvaldību. Tur mēs esam atbildīgi jūsu priekšā un pilsoņu priekšā, skatoties, kādi ir mūsu finansu portfeļi un vai izcenojumi ir pareizi un vai klimata pārmaiņu riski ir saistīti ar nodrošinājumu mūsu portfeļos. Šai ziņā klimata pārmaiņas jautājums būs jāņem vērā kopā ar tradicionālajiem apstākļiem, un šīs stratēģijas ietvaros mēs turpināsim dialogu ne tikai ar jums, bet arī ar komiteju vadītājiem, kas ir šeit Mēs turpināsim šo dialogu, un mēs gribam, lai tās būtu divvirzienu saziņa. Ir ļoti specifisks politikas konkrētās valstīs, bet par šiem jautājumiem es tad runātu ar konkrēto valstu pārstāvjiem. Paldies! Paldies! Un es varu tikai personīgi un uh, arī uh, Eiropas interesēs var jums novēlēt visu to labāko jūsu darbā. Līdz ar to um, Kostas Mavrīdis tagad uzstāsies noslēdzot šo darba kārtības punktu. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātājs. Izteikšos īsi. Gribētu zināt divas lietas. Lagardas kundze, jūs šodien redzējāt, ka Eiropas parlamentā mums var būt atšķirīgi viedokļi. Padomāsim par pagātni, par eh, Dragī kunga eh, laiku ECB. Viņš varbūt nebija perfekts, bet viņš bija apņēmīgs glābt eirozonu. Un varbūt, ka viņš ir izglābs arī Eiropas projektu. Uh, bet daži cilvēki viņiem par to nevar piedot. Bet eh, runājot par šodien, jūs pareizi teicāt savā ievadrunā, ka mēs eh, būtībā esam vienādās domās par to, kas ir izaicinājumi. Un pat Dombrovska kungs eh, un, zināmā mērā, arī Eiropas komisija piekrīt šim viedoklim. Uh, Un tāpēc es gribētu piebilst, ka zinām elementi, eh, ko jūs eh, varbūt arī pamanījāt iepriekš, pietrūkst. Un eh, lielākais izaicinājums mums visiem ir sasniegt rezultātus Eiropas pilsoņu labā, lai uzlabotu viņu dzīvi zināmos konkrētos veidos - banku savienības pabeigšana, kapitāla tirgus savienības pabeigšana un tā tālāk. Un tāpēc tas ir jūsu ziņā, Lagardas kundze, uh, panākt patiesu ekonomiku konverģents. Paldies, ka ieradāties šodien pie mums. Sirsnieks paldies! Līdz ar to debatas ir noslēgtas, eh, balsojums notiks rīt. Un tagad ķersimies klāt nākamajam darbkārtības punktam. Padoms un komisijas paziņojums par eh, padomes lēmumu pārkāpumu attiecībā uz uh, restriktīviem pasākumiem um, attiecībā uz situāciju Venecuēlā, proti um, uh, kādas Eiropas Savienības dalība valsts teritorijā ieceļoja um, uh, aizliegto sarakstā esošie. Un došu vārdu Borela kungam, sveicu viņu šeit, komisijas vicepriekšsēdētāju. Uh,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 Borela kungs uzstāsies kā augstais eh, pārstāvis eh, ārlietās un drošības politikas jautājumos. Viņš eh, padomas un komisijas vārdā mūs uzrunās. Lūdzu, jums vārds. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Jā. Šobrīd ir Eiropas Savienības sankcijas attiecībā uz Venecuēlu. Tās tika izveidotas 2017. gadā, un tā bija daļa no ES pūliņiem īstenot tādu uzticamu procesu, kas var novest pie mierpilna risinājuma, lai Latvijai atjaunotu uh, demokrātiju un tiesiskumu Venecuēlā. Uh, tur tika aizliegts ieceļot 25 uh, individiem, un arī viņiem tika iesaldēti līdzekļi, un uh, to vidū bija arī prezidents. Un uh, eh, 25. jūnijā 2018. gadā šis saraksts tika apstiprināts. Visām ES dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai uh, šajā sarakstā esošie nevarētu ieceļot dalībvalstīs arī tranzīta veidā. Tas ir jādara dalībvalstīm. Sankciju jomā Eiropas Savienībā ir pienākumu sadalījums. Pirmkārt, dalībvalsts ir atbildīgas uh, visos ieviešanas gadījumos, uh, tām ir jāīsteno ES uh, sankcijas un arī jāpārbauda, vai tas tiek darīts. Dalībvalstis, tātad, kā jau es teicu, visos gadījumos ir atbildīgas par sankciju ieviešanu un pārbaudi, tad, kad sankcijas ir pieņēmusi Eiropas Savienība. Tāpēc uh, tad, kad ir jautājums par iespējamu sankciju pārkāpumu, piemēram, um, par uh, līdzekļu iesaistīšanu vai ieceļošanas aizliekšanu, tad tas ir attiecīgās dalībvalsts ziņā jāveic ir izmeklēšana un jākonstatē, vai tas tiešām tā ir bijis. Kas attiecas uz uh, sankciju uzraudzību, tad Komisijai ir monitorējoša loma, runājot par šādu pasākumu vienotu piemērošanu savas kompetences robežās. Piemēram, tas attiec uz līdzekļu iesaldēšanu un sektorāliem pasākumiem, bet tas neatiecas uz ieceļošanas aizliegumu vai ieroču embargo. Mēs varam diskutēt eh, par to, cik politiski piemēroti ir tas, ka um, Eiropas Savienības dalībvalsts šo kompetentu uzticētu Eiropas Savienībai, bet, lai to darītu, būtu jāmaina līgumi. Bet situācija šobrīd ir skaidra. Komisija nevar uzņemties iniciatīvu, uzsākt pārkāpumu procedūru attiecībā uz iespējamu uh, ieceļošanas aizliegumu pārkāpumu. Ieceļošanas aizliegumi uh, Eh, praktiski tiek eh, pieņemti kā padomas lēmumi, un tāpēc eh, tā nav Eiropas Savienības kompetence. Līdz ar to komisija nespēlē nekādu lomu, uzraugot šādu aizliegumu ieviešanu un nevar arī uzsākt pārkāpuma procedūras. Es kā augstais pārstāvis šeit runāju no padomas puses, esmu atbildīgs arī par to, uh, ka uh, kopējā ārēja un drošības politika tiek konsekventi piemērota dalībvalstī, um, kā to pieņem uh, dalībvalsts un padome. Un šajā kontekstā ārējās darbības dienests, konsultējoties ar Eiropas uh, Savienību, kur tas ir atbilstoši, uh, tad uzņemtos tiešus kontaktus ar ES dalībvalstīm ja ir aizdomas par pārkāpumiem, lai nodrošinātu, ka šīs sankcijas tiktu piemērotas tādā vienādā veidā visās dalībvalstīs. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, komisāra Borel Fontel. Tagad uh, debates. Monserā kundze pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Venecuēla un eh, Venecuēlas eh, politiķi ir ieradušies eh, Spānijā un Pedro Ša Sančes um, par to runāja 2016. gadā un tā nebija kritika, tā bija uzslava. Iglesias ir valdības um, vadītāja vietnieks. Uh, un tā ir um, valdības politika. Um, Sančes atvēra durvis uh, čavismam Eiropā. Un uh, tas uh, viss notika Eiropas uh, teritorijā, tika pārkāptas Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret totalitāru uh, režīmu, kas mīda kājām uh, Eh, cilvēktiesības. Sančesa valdība, kā jau teicu, ne tikai pārkāp noteikumus, bet arī meloja un eh, tika melots par to, kas ir noticis. Eh, un tas viss ir jāizmeklē. Venecuēlas tauta, spāņiem ir brālīgā tauta, ir miljoniem venecuēliešu, uh, Uh, kur ir cietuši no Maduro režīma, miljoniem cilvēku ir bijuši spiesti pamest savu valsti, un tāpēc ir uh, jāstāsta patiesība. Šajā parlamentā mēs vienmēr esam kritizējuši uh, Venecuēlā notiekošo un aizstāvējuši Venecuēlas iedzīvotāju. Mēs prasām, lai tiktu atklāta patiesība, lai šāds skandāls nevarētu atkārtoties. Tas ir kauns Eiropai. Uh, Paldies, Monserats kundze, un tagad uh, eh, Morenos Sančes kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Frau Kollegin Monserrat, gestatten. Monserats kundze, vai jūs uh, pieņemsiet jautājumu? Lūdzu, kolēģis kundze. Senor prezidente. Priekšsēdētāji. Es gribēju Monserats kundzei uzdot jautājumu. Vai tā ir, ka Eiropas parlaments tiek izmantots, lai uzbruktu Spānijas valdībai. Mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas parlamentam šajā jomā nav nekādas kompetences, un ja jūs uh, sakāt, ka to var darīt, ka tas ir pieļauts, ka tādējādi var uh, uzbrukt valdībai, tad tas nozīmē, ka arī citi deputāti var uh, sākt šeit iztirzēt nacionālus jautājumus. Asnārs un Rahojs. Uh, Tos varu nosaukt kā piemērus, un kundze tiek pārtraukta. Es e, gribu norādīt uz to, ka gan attiecībā uz jautājumu, gan uz atbildi zilās kartas sistēmas uh, ietvaros. Uh, es pārtraukšu pēc 30 sekundēm šo runāšanas laiku. Jā, uh, vienmēr ir šīs dūmu aizsaks. Spānija pret Spāniju. Par to taču nav runa. Uh, Eiropas uh, durvis uh, jūs vienkārši plaši atverat. Jūs neievērojāt sankcijas, jūs melojāt, jūs esat zaudējuši savu uzticību. Mēs prasām, lai tiktu atjaunīt, atjaunota šī uzticība. Mēs prasām jums. Uh, lai jūs pārtrauktu savu populistisko uh, nostāju un aizstāvētu, neaizstāvētu vairs čāvēsu. Paldies tagad Moreno Sančes kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šajās debatēs eh, deviņi no desmit runātājiem ir spāņi, un es gribētu uh, Um, pajautāt tiem, kas prasīja šo punktu iekļaut darba kārtībā, vai šīs vispār ir Eiropas debates, vai jūs šeit vienkārši visus nemuļķojat. Uh, neturat par muļķiem, vai tiešām ir piemēroti izmantot šo te Eiropas parlamenta plenārsēdi, lai uzbruktu Spānijas valdībai. Jūs esat tās bezatbildīgās partijas, jūs esat tie, kas nav uh, lojāli savai uh, valstī, jūs apkaunojat Spāniju šajās, uh, šajā plenārsēdē, jūs pat mini, minūti nepadomājāt par uh, Venecuālas iedzīvotājiem, kas prasa no mums dialogu un solidaritātu un vienotību. Uh, Spānijas valdība vienmēr ir darbojusies kā uh, starpnieks ar Venēcijas uh, uh, valdību, un to arī turpinās darīt, lai vestu sarunas un panāktu risinājumu un novestu, um, tas viss novestu pie godīgām vēlēšanām. Un šobrīd uh, arī Eiropas parlaments uh, um, ir nosūtījis vēlētāju novērotājus uz Venecuēlu, un es nedomāju, ka mums vajadzētu šim procesam kaitēt. Um, Moreno Sančes. Moreno Sančes kungs, vai uzklausīsiet uh, Balas kunga jautājumu? Lūdzu, Balas kunga jautājumu. Much, uh... Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikt pēdējiem runātājiem, ka uh, viņš saka, ka Eiropas Savienība dara pareizi atzīstot uh, Spānijas pozīciju šeit. Nu, man nav iebildumu pret šo punktu, bet eh, es gribētu pajautāt, vai jūs nepiekrītat, ka, nepiekrītat, eh, ka Guaido atzīšana ir pilnīgs apkalpojums, eh, apkaunojums visiem, kas ir šajā plenā sešu zālē. Tik daudzas runātājs tiek pārtraukts. Paldies, kolēģi. Marāno Sančes kungs, lūdzu. Jā, priekšsādātāji. Spāņu sociālisti arī ir uzsvēruši, ka ir jāroda risinājums kopā ar visiem venecuēliešiem. Mēs prasām un cenšamies rast dialogu, nemēģinām panākt konfrontāciju. Uh, Mēs nevēlamies, lai cieš eh, Venecuēlas tauta, mēs vēlamies būt viņu pusē, bet mums ir jābūt vienotiem. Spānijas valdība dara visu, kas ir tās spēkos, lai uh, sarunu gaitā panāktu demokrātisku risinājumu. Paldies, uh, eh, Voliskungs. Es uh, gribu jūs saukt pie atbildības par rupjvārdu izmantošanu. Tagad uh, Kaņas kungs. Uh, Viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji, šis būs uh, sarežģīti, bet nu es mēģināšu. Borela kungs, uh, es būtu gribējis, ka jūs runājat kā augstais pārstājs, nevis kā bijušais ārlietu ministrs uh, Sančes valdībā. Un es paskaidrošu, kāpēc. Šis ir nacionāls debates. Tās ir debates par uh, Eiropas ārlietu politikas leģitimitāti. Es nezinu, kā uh, tiek izrādīts uh, uh, gods šai plenārsēdē, šim parlamentam, ja čavesa cilvēki šeit tiek ieaicināti. Mums uh, Tā tad ir uh, jācenšas rast risinājumu, un ja viena dalība valsts pārkāpj šī parlamenta rezolūcijas, tad tas grauj šī parlamenta un visu ES institūciju ticamību. Kā tad varēs vēl uzticēties uh, Eiropas Savienībai, ja pat pašas dalība valstis uh, nerespektē šī parlamenta un uh, Uh, ES institūcija lēmumus. Mums taču ir jāparūpējas, lai um, lēmumi ir saistoši visām dalībvalstīm un arī padomēji un komisijai, jo komisija taču ir uh, likumu sargātāja Eiropas Savienībā. Protams, ka Spānijas valdība ir uh, pārkāpusi to, ko šis parlaments prasa, bet komisija neko nav darījusi. Tad uh, Eh, ir jāziņo par to padomē, bet tas netika darīts. Paldies! Jums vairs nav vārds, Sančes kungs, Kaņas kungs. Un gribu norādīt uz to, ka es parasti tos kolēģus, eh, kuriem um, atņēmu uh, mikrofonu, tāpēc, ka viņi runāja par ilgu, es viņiem neatļauju arī atbildēt uz zilās kārtas jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Sankciju piemērošana ir nacionāla kompetence. Šeit mēs diskutējam par jautājumu, par ko vispār būtu jādiskutē Madridē. Man tiešām ir žēls, um, žēl visiem pārējiem kolēģiem, ka jāsaka, ka mēs atņemam uh, Eh, laiku šajās debatēs eh, par Spānijas jautājumu. Kā jau tika teikts, deviņi no desmit runātājiem ir no Spānijas, un teikšu godīgi, tas ir jautājums, eh, kas skaitē Spānijas tēlam šeit Eiropas parlamentā. Un vēl tomēr gribētu teikt uh, Eiropas kolēģiem no Tautas partijas, teikt, ka viņiem nav vairākums. Um, Viņi gribēja um, šīs debatas uh, šeit organizēt, bet mēs nevaram diskutēt par jautājumiem, kas ir jāapspriež dalībvalstu līmenī. Kas tad mums atliks, ja um, mēs visu laiku tikai par dalībvalstu jautājumiem runāsim? Paldies, kolēģi Urtašun. Eh, vēl es vēlreiz uzsvērt, man ir pastāvīgi tāda praksa. Ja esmu uh, nogriezis kādam runātājam mikrofonu, tādēļ, ka viņš ir pārsniedzis atvēlēto runāšanas laiku, es viņu neapbalvošu. Ļaujot viņam uzdot zilās kartītes jautājumu. Un, kolēģi Kaņas, arī jūs zilās kartītes jautājumu nepieļaušu. Tagad runās kolēģis Terks. Tečs. Paldies, priekšsēdētāji. Borela kungs, visai drosmīgi. Parlaments, padome, komisija, mēs taču eh, daudz iejaucamies citos pasaules reģionos, un tagad pēkšņi tiek teikts, ka tā būtu iejaukšanās, ja mēs e, aplūkotu Eiropas Savienības sankciju pārkāpumu pret e, krimināliem, narko Eh, kontrabandistiem. Un nu, tad jau mēs vispār nekā vairs nerīkstētu darīt. Ja mēs iejaucamies Ungārijas eh, izglītības sistēmā, Polijas eh, tiesu sistēmā, nu kāpēc ne šajā jautājumā? Te nav runa par spāņu debatēm. Eiropas saimnības noteikumi ir rupji pārkāpti, un to ir izdarījis sociālistu komunistu valdība Spānijā, kas ir pie varas kopš dažiem mēnešiem. Viņai bija slepena vienošanās ar kriminālu režīmu Spānijas teritorijā. Kāpēc viņi tā darīja, eh, kas bija šo sarunu pamatā, kādos tumšos kontos ir plūdes nauda, neviens to nezina. Paldies, Terča kungs, Vilanueva Ruisa. Vai tas nav Eh, absolūti negaumīgi un bezatbildīgi, ka Venecuēlas tauta tiek ņemta par ķīlniekiem. Jums ir viena nalga par Venecuēlas tautu. Mums jāuzņemas arī atbildība par sankcijām, no kurām cieši tauta. Tās ir jāatceļ. Mēs dzirdējām no Tērča kunga, kurš teica, ka Spānijā esot ļoti svarīgi redzēt, ar ko ministrs tiekas. Nu, vai tas ir svarīgi jauniešu nākotnēji un bažām, lauksaimnieku bažām e, saņemt e, taisnīgu samaksu par saviem ražojumiem? Granādā e, enerģija netiek piegādāta cilvēktiesības, pamatiesības, jums spāņu tiesības, var sakot, ir vienaldzīgas Jūs kritizējiet eh, ministra dialogu, Spānijas ministra dialogu. Taču tas ir tik daudz, eh, daudz šķautņaināk nevi, nekā melnbalta. Mums ir nākotne. Paldies, kolēģi Vilano Eva Ruisa. Es nepieļaušu šilās kartīts jautājumu. Nākamais Lopesa Hila kungs. Paldies. Šī ir debate ne par Spāniju, ne par Venecuēlu. Ir jāuzstāja par to, ka mūsu sankcijām ir jā, e, tās jārespektē. E, un arī valstī ir jāievēro e, tiesiskuma principi. Spānijas valdība ir pārkāpusi sankcijas, kas tika noteiktas eh, no padomas puses 2018. gada jūlijā. Proti tie paredzēja, ka Maduro režīma viceprezidenta nedrīkst ieceļot Eiropas Sanībā. Eh, šeit ir pārkāpts sankcija režīms, ir pārkāpt uh, demokrātiskā kārtība. Padomēji, padomā aicinam tagad sākt izskatīt, izmeklēt šo jautājumu arī ar, e, e, attiecībā uz šīm sankcijām un prasam arī sniegt mums atskaiti par to. Neviens nav pārlikumam, arī nedalība valsts, arī nevaldība. Paldies, kolēģi Lopes Hill. Vienu minūtu uzstāsies kolēģe Gonzālesa. Paldies, priekšsēdi. Šī nav Eiropas debate. E, šī debata debatē, kurai būtu jānotiek Spānijas kongresā. Tas ir smieklīgi. Jūs esat mazākums, jums nekad nebūs vairākums Spānijas parlamentā. Es vēlos atvainoties citiem deputātiem, ka jums ir jāpiecieš debata, kurai būtu jānotiek Spānijas kongresā. Jūsu politiskam spēkam ir tikai desmit deputātu, un tā pazudīs no apvāršņa, jo visas statistikas, visas aptaujas liecina par to, ka jūs esat nenozīmīgi. Kaņieta kungs, Renew, Theodadānos partijas pārstāvi. Nu, taču eh, piedāvājiet reiz konstruktīvus risinājumus, lai um, palīdzētu Venecuēlas tautai. Mums kopīgi ir jādarbojas, lai Venecuēlas tautas humanitāro situāciju uzlabotu. Viceprezidente Venecijas viceprezidente nebija Schengenes eh, teritorijā. Viņa nav e, nevienu e, robežu kontroli izgājusi Spānijas valdība, Pedro Sančesa vadībā arī turpmāk centīsies rast demokrātisku risinājumu. Paldies, kolēģi Gonzalesa. Es arī šajā gadījumā zilās kartītes jautājumu nepieļaušu. Vienu minūtu, kolēģi Šarantsova. Paldies. vēlos teikt par šodienas debati tā, ka vakardien um, parlamenta vairākums balsoja, nobalsoja par šīm debatēm. Ļoti žēl, ka tās ir izvēršās par nacionālām spāņu debatēm, taču runa ir par Eiropas sankcijām. Kas tad ir līdz uz spēles? E, Eiropas Savienības e, ticamība, un es domāju, ka mēs e, graujam paši savu ticamību, rīkojodamies šādi pret venecēliešu tautu. Viņi vēlas taisnīgumu un mūsu atbalstu. Īpaši pagājušā sasaukuma deputāti zinās, ka katru reizi, kad mums notika de, eh, par Venecuēlu debats, tad eh, te, eh, tā tad sankcijas tika piemērotas selektīvi. Un šādas selektīvas sankcijas ir e, vislabākais instruments, kas mums ir, lai izdarītu spiedienu šo režīmu un izbeigtu e, Venecijas tautas pārkāpumus. E, Šarancovas kundze, vai jūs e, pieļausiet Garsies Blanko kunga zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, kolēģi. Paldies. Tā, vai esmu dzirdams? E, Paldies! Vēlos jautāt eh, kolēģei šādu lietu. Jūs izteicāt nožēlu, ka šīs ir kļūšas par spāņu debatēm, bet nu, ko tad jūs gaidījāt? Eh, tas ir nacionālas politikas jautājums, par ko tiek diskutēts Spānijas kongresā, un tur arī būs darba kārtībā šis jautājums tuvākā laikā. Taču šeit eh, tā tad vienkārši Um, tas tiek ignorēts. Un tagad runātājiem tiek nogriezts mikrofons. Paldies Garfīdēļu Blanko kungs un vārds kolēģei Šarancovai. Jūs šodien balsojāt pret izmeklēšanu Spānijas kongresā, tādēļ mums ir šīs debates, un es jau teicu, tā ir eiropeiska problēma, Eiropas sankcijas. Uh, un ir runa par Eiropas ticamību uh, eh, Venecijas pilsoņu acīs. Paldies, kolēģi. Harantsova, vienu minūtu uzstāsies kolēģis Lopes. Paldies, eh, priekšsēd. No diena ir runa par Eiropas saimnības ticamību, šī parlamenta ticamību jo mēs tagad eh, īstenībā darām nacionālo valdību darbu. Par to taču ir šīs debates. Ir un par dalību valstīm un to valdībām, kurām ir sankcijas jāpiemēro. To jau arī ir daudzi šeit uzsveruši, un Eiropas komisijai ir arī tautas partijas pārstāvi un Tas ir vienpusīgi, tās ievirzi vienpusīgi. Ko parāda šodienas debatas? Tās parāda, ka viņiem, jums īstenībā ir viena alga. Nav runa par Spāniju, nav runa par Venecuēlu. Jūs paceļiet šos jautājumus, lai risinātu savas problēmas, nevis lai darītu darbu pārstāvju palātā. Mēs vēlamies Venecuēlu atbalstīt, nevis strādāt pret venecuēliešiem, ko jūs šeit darāt aizvien tautas ciešanas, nav ierocis, kas būtu e, pielietojams Eiropas parlamentā. Paldies, kolēģi Lopes. Vai jūs e, atļausiet kolēģim Terčam zilās kartītes jautājumu? Nē. Nu tad e, brīvais mikrofons. Ir vairāk kā divu reizi par daudz deputātu pietiekšies pie vārda, eh, ņemot vērā mūsu laiku. Es došu vārdu gan spāņu kolēģiem, gan nespāņu kolēģiem. Vārds kolēģim Lopez Agijāram. Esmu no Kanārijām. Esam visai tuvu Venecuēlai. Esmu piedalījies visās debatēs par šiem jautājumiem. Un, protams, diskusijas ir nepieciešams un parlamentam ir jābūt vienotam, bet šis nav jautājums par Venecuēlu. Šo jautājumu paceļ tie, kas ir minoritātē Spāņu parlamentā un kam nepatīk Spānijas esošā valdība. Un faktiski jūs ar to nodarat ļaunu parlamentam, es runāju par Eiropas parlamentu un tā uzticamībai. Jo Eiropas parlamenta vienotības trūkums ir viens no lielākajiem nelaimēm, kādu mēs redzam, un tāpēc pārnest uh, spāņu iekšējās problēmas uz šo parlamentu ir nepareizi. Palīdzēsim Venecuēlai, nevis šo diskusiju veicināsim šeit. Paldies! Agilār kungam. Velars. Keller. Nav. No. Ferreira. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ja vēl būtu vajadzība šīm debatēm. Nu, tas, kas šeit parādās, ir tas, ka labējie izmanto jebkuru situāciju, lai radītu neracionālu troksni. Viņi, labējie, šādā veidā nodara ļaunumu arī spāņiem Venecuēlā. Šī valdība ir uzvarējusi vēlēšanās vienu pēc otru reizi, un šī opozīcija faktiski atbalsta Trumpa politiku. Tātad šie cilvēki ir pilni naida un visam tam nav nekādas jēgas. Paldies, Vegner kungs. Reiho kungs. Paldies! Paldies! Šeit diskusijā man rodas iespējas, ka mazam bērnam ir saplīsus rotaļlieta, un viņš tagad kliedz. Parlamentārieši, kas zaudēja vēlēšanās, tagad Eiropas komisijas priekšā vēlreiz ceļ augšā šo diskusiju. Mūsu valdība taču cenšas iekļaut sabiedrību, stiprināt Uh, sabiedrību. Tas ir tiešām ļoti bēdīgi, ka mēs redzam šādu fanātiķu reakciju. Jūs faktiski piespēlējat jūsu draugiem galēji labējā reakcijas faktorā. Paldies, noslēdzot brīvā mikrofona procedūru, Delīkums, lūdzu. Thank, thank you, um, President. Paldies! Es domāju, ka te ir tāds kā joks iznācis. Mēs te runājam par muļķībām. Es kritizēju Spānijas valdību dažādās situācijās tagad, kad tā dara kaut ko pareizi, es atbalstīšu šo iniciatīvu. Ir jāveicina dialogs. Kā tad šo situāciju var atrisināt? Mums ir jārunā par situāciju, kur esam atbalstījuši iedomātu prezidentu, faktiski atbalstījuši ASV valsts aptvērsumu šķērdējuši līdzekļus šajā virzienā. Mums ir jādomā par sankciju iespaidu uz Veneci Venecuēlas tautu. Par to mums nevajadzētu rīkoties šādā veidā. Esmu pret šīm iniciatīvām, kas procesu grib apturēt. Paldies kolēģei! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir eh, noslēgta. Paldies, Delīkundzei. Un tagad uh, dosim vārdu vēlreiz eh, komisijas augstiem pārstāvim vārdu. Lūdzu, Burelkungs. Paldies! Paldies! Jā, šīs ir Eiropas sankcijas. Taču Eiropas noteikumi paredz, ka to īstenošana ir dalību valstu ziņā. Tādi ir Eiropas noteikumi. Ja jūs gribat mainīt situāciju, tad jums jāmaina līgums. Jums jāsaprot, ka šādi ceļojumi ierobežojumi tiek pieņemti padomē. Un tāpēc tie nav Eiropas likumos. Iespējams, ka pilsonis uz ielas var nu, tikt pārsteigts uzzinot to, bet jums nevajadzētu būt pārsteigtiem. Tas ir padomas lēmums. Un kā, tas, kā tāds, tas nav Eiropas Savienības likums. Rezultātā komisijai nav nekādas iespējas uzturēt šādas sankcijas. Tāpat kā parlamentam. Nu, jums taču to vajadzētu zināt. Jūs sakat, jūs esat pārsteigti. Nu, jums nevajadzētu būt pārsteigtiem. Ja ir padomas lēmums, tad jūs taču saprotat, ka tas nav Eiropas Savienības likums un Eiropas komisija neko nevar darīt. Nekādu pārkāpumu procedūru šeit nav. Noteikumi ir tādi, ka dalību valstis veids sankciju režīmu uzraucību. Tātad Eiropas likums, ko īsteno dalību valsts, kas veic arī pārbaudas. Nu, kas jums nepatīk manos argumentos? Ja jums liekas, ka es kļūdos, tad acīm redzot, jūs kļūdaties. Paldies! Komisārkungs, līdz ar to debatas ir noslēgtas. Nākamais darbkārtības punkts ir komisijas vicepriekšsādātāja augstā pārstāvja drošības un ārlietu jautājumos paziņojums par Eiropas Savienības reakciju un gribu atgādināt, ka brīvā mikrofona procedūra gan